Bene. Buongiorno a tutti. Sveicināti visiem. Sāksim mūsu darbu. Allora, prima di come prima punto, punto... Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana, kā vienmēr. Un savos materiālos jūs, protams, tos eh, varat atrast piedāvāto darba kārtību. Un ja nu vienam nav nekādu komentāru, tad mēs bez izmaiņām varam to pieņemt. Eh, jums informācijai rītdienas sanāksme. Tātad Te ir runa par rītdienas pēcpusdienu. Sanāksme sāksies 3.30. Mēs esam nosūtījuši ēpastu e komitejas locekļiem. Tātad sāksim darbu 15.30. Tādēļ, ka Pirms tam eh, notiek eh, priekšsēdētāja konference, un tā ir atvērta visiem deputātiem, un paredzētais laiks ir no 14. līdz 15.30. Līdz ar to mūsu komitejas sanāksme sāksies 3.30, un beigsim darbu pulksten 19. Tātad tas ir par rītdienu, 19. martu. Mums ir vēl viena izmaiņa darba kārtībā. Darba kārtības septītais punkts ir apmainīts vietām ar 19. punktu. Čičestēra kungas ziņojums tiks izskatīts 19. martā pēc balsojuma, bet tojas ziņojums savukārt tiks apspriests 18. martā pēcpusdienām. Tālāk devītais punkts par 2014. gada budžetu ir pārcelts uz 24. un 25. aprīļa sanāksmēm. Un tiks apspriests vienlaicīgi ar diskusiju par uh, Butikofera atzinuma projektu par mandātu trialogam. Tālāk pāriem pie trešā punkta. Protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notiks 17. februārī. Atkal eh, jāatgādina, ka visi esat saņēmuši šo protokolu. Ja nav komentāru, mēs uzskatīsim, ka tas ir pieņemts. Tālāk ceturtais darbkārtības punkts. Tas ir kopienas sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai. Referente Bela Kovāča. Un vispirms dosim referentē vārdu un uh, referentam vārdu un pēc tam ēnu referentiem. Uh, 3. februārī 2012. gadā padome eh, nolēma konsultēties ar Eiropas parlamentu saskaņā ar 7. Eirātom līgumu pantu par priekšlikumu par kopienas sistēmas radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai izveidošanu. Te, šī te regula runā par pamat eh, stand, drošības standartiem. Tiesiskais pamats ir trešā sadaļa līgumā, kas veido atomenerģētikas kopienu, īpaši 31. un 32. pāns. Šis uh, priekšlikums aizstāja nacionālo autorizācijas procedūru, kas attiecas uz eh, radioaktīvo materiālu pārvadātājiem. Regulas ieviešana ir, mm, tai būtu jāvienkāršo administrīvais sloks, tāpat laikā saglabājot augstu līmeņa aizsardzību no radiācijas kā references apsveica Eiropas komisijas priekšlikumu, eh, kas uzlabo transporta sistēmu Eiropas Savienībā un vienlaiks nu, udrošina tā labāku uzraudzību. Taču es piedāvāju arī virkni grozījumu tekstā, lai būtu vienāda attieksme pret visiem pārvadātājiem nacionālajām eh, atbildoš, atbildīgajām iestādēm ir jārada apstākļi, lai izsniegtu reģistrācijas eh, certifikātu un lai tiktu eh, harmonizēta certifikācijas sistēma. Un gan elektroniskā paraksts sistēma, gan pārējās sistēmas ir jāievieš eh, visur vienādas lai būtu uh, pilnībā darboties spējīga operatīva sistēma, kas būtu darboties spējīga jau pirms regulstāšanās spēkā, izveidojot attiecīgu eh, informācijas apmaiņas uh, mehānismu. lai veicinātu pārobežu transportu. Deontoloģijai būtu jābūt tādai pašai, kas ir saskaņā ar esošajām direktīvām, eratom definīcijām un standartiem īpaši tiem, kurus piedāvā Starptautiskā atomenerģētikas aģentūra. Uh, ir nepieciešams veikt papildus pasākums, kas attiec uz izkraušanu, iekraušanu un skaidri jādefinē, kuras darbības uh, at, ir šīs regulas uh, aptvērumā. Ir jānodrošina pamat. Uh, drošības prasības, ko nosaka drošības direktīva 9626, arī citas direktīvas, kas attiecas uz uh, radioaktīvo degvielas transportu, atkritumu transportu, izmantošanu medicinā un tā tālāk un tā tālāk. Šīs direktīvas ir vērstas uz jonizējošās radiācijas ietekmes novēršanu, un eh, tās ir vērstas to, lai harmonizētu visu šo sistēmu Eiropas Savienībā. Ir jābūt pieejamiem vēsturiskiem datiem tām iestādēm, eh, kuras izsniedz certifikātus, lai izvairītos no pārkāpumiem un falsifikācijas. Ir apšaubāms, kādēļ šai direktīvai ir tik ierobežots aptvērums, tātad tikai eh, radioaktīvā, tātad uh, Um, radioaktīvo materiālu pārvadājumi uh, šeit attiec tikai uz pārvadājumiem pa ceļiem, uh, gaisa un uh, jūras pārvadātāji ir izslēgti. Un tādēļ tiek pētīts, kāda sistēma būtu vispiemērotākā. Vajadzētu meklēt visoptimālāko risinājumu, ko ir iespējams visātrāk ieviest, taču iespējams, ka gaisa pārvadātājiem būtu sarežģītākā un vislabāk izstrādātā sistēma. Jaunās sistēmas mērķi ir vienkāršot reģistrācijas procedūru, ieviest caurskatāmību un eh, novērst barjeras konkurencei, tāpat laikā kā prioritāti izvirzot eh, drošību. Izvēr, eh, ietekmes izvērtējums ziņojums eh, būtu jāizstrādā komisijai divus gadus pēc tā ieviešanas. Un visbeidzot, es uzskatu, ka pārvadātājam ir jāļauj aktualizēt dati, kas attiecas uz viņu pašu, bez lieka administratīvā sloga. Bene, grazie, kolēģa Kovač, adesso la parola. Paldies, Kovač kungs, saka priekšsēdētājai. Tagad vārds Kāriņa kungam. Viņš aizstāja Marinesku kungs, kungu. Tātad es iesakos Marinesku kungu vārdā. Augsts vērtēju šo priekšlikumu. Eiropas centralizētā sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātājiem Eiropas Savienības iekšienē ir nepieciešama un visi pilsoņi ir jāaizsargā no jebkāda veida jonizētās radiācijas. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai, cik droša būs šī elektroniskā sistēma un kādas pastāv garantijas trešās valsts eh, pieprasījuma iesniedzējiem, kurš vēlas braukt eh, pa Eiropas Savienības teritoriju, ka eh, viņš varēs atbilst eh, prasībā. Tad kāda, kāda būs varianta tad, ja viņu nereģistrējas, vai ja, piemēram, viena vai cita dalība valsts vai nu neatzīs pirmās dalība valsts izsniegto uh, certifikātu vai arī vienkārši citu apsvērumu neļaus braukt caur savai teritorijai. Vēl kādas ir garantijas Eiropas Savienības pilsoņiem, ka atļautais pārvadātājs pilnīgi atbilst nacionālajām, nacionālām tiesību aktiem visa savu braucienu laikā, jo īpaši, ja runā par eh, augstas, augstas koncentrācijas radioaktīvajiem materiāliem. Paldies! Grācie. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Vidāla kvadras kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šis regulas uh, projekts izvirza Eiropas Savienībai mērķi. Proti, šāds mērķis mums arvien ir bijis - pastāvīgi uzlabot drošuma kritērijus. Šajā gadījumā mēs veid, mēģinām izveidot, kā jau te izskanēja, kopienas eh, sistēmu radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai. Tā jā, būtu informācija par eh, viņu izmantotajām drošības metodēm un pārējiem reģistrācijas datiem. Tas ļautu dalībvalstīm pārbaudīt atbilstību kritērijiem par radioaktīvā materiāla pārvadāšanu un mm, citiem drošības jautājumiem. Labums no tā vēl ir tāds, ka tās ir vieglāk pašiem transportētājiem, jo bieži vien starp dalībvalstīm pastāv atšķirības. Un ja Eiropas Savienībā visā kopumā ir viena sistēma, tad tas palīdzētu samazināt administratīvo slogu un arī samazināt izdevums tas veicinātu ekonomisko aktivitāti, lai šāda situācija tiešām veidotos, lai tas kļūtu par īstenību. Papildus šim Eiropas reģistram mums pamazām ir jāatbrīvojas no nacionāliem reģistriem, jo mēs nevēlamies vienkārši pielikt klāt vēl papildu birokrātisko līmeni. trūkst skaidrības par uh, izpildāmajiem kritērijiem, lai saņemtu uh, reģistrēš, reģistrēšanās iespēju. Eiratom direktīva 9629 par pamatstandartiem uh, strādājošo un iedzīvotāju aizsardzībai. Un direktīva 2008. gada Eiropas kopienas direktīva par bīstamajām kravām. Taču mums jānodrošina, ka šīs prasības tiek atbilstoši īstenotas dalībvalstīs. Dalībvalstīm varētu būt specifiskāks prasības. Šis aspekts ir jāskata sīkāk. Esmu pārliecināts par to, eh, ka tāda arī būs turpmākā darba virzība. Paldies! Paldies! Šodien kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Invisam pravkar pripravila um, mnenje. Jā, es arī vēlētos no savas puses noraidīt. Tātad es sagatavojos arī mm, NV komitejā savu atzinumu un vienlaiks tad arī šajā komitejā varētu to pašu teikt. Tātad Es arī atbalstu to, ka mēs veidojam vienotu reģistrācijas sistēmu, tas ir absolūti apsveicams priekšlikums, līdzīgi, ko arī kolēģi norādīja, te ir uzreiz skaidri iegūmi lielāka drošība, pārliecība par drošības ievērošanu. Un arī skaidrs prasības eh, visiem pārvadātājiem. Līdz ar to mm, varam likvidēt dažādus līdzinējos šķēršļus un neskaidrības, kas tieši izrietē no atšķirīgās likumdošanas. Mums tātad ir paredzēta skaidra arī sistēma uh, ka tiek atzīti citu valstu izsniegtie certifikāti. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja visiem ir jāpiemēro viena un tā pati sistēma. Un skaidrs, tagad to mēs pieprasām, un tā mēs tiek veidots šī jaunā sistēma. Ja tas tā neizdodos, tad tas, protams, būtu zaudējums. Un gal galā atkal tikai vairan, vairotu neusticību iedzīvotāju vidū. Jautājums ar vienu ir aktuāls. Kas notiek tajā situācijā, ja pārvadātāji neievēro uzstādītos nosacījumus? Tad kāds ir šīs sankcijas? Kā iejautas konkrētās iestādes ar kādiem pasākumiem pret uh, eh, konkrētiem pārvadātājiem? Un kā viņi piespiež viņiem veikt nepieciešamos uzlabojumus? Nu, skaidrs, ka te ir jautājums, ir, kā tad ir jāparedz absolūts šādu eh, pakalpojumu sniegšanas aizliegums, pirms nav novērst trūkumi jau līdz tam brīdim, kamēr tiek novērsti visi trūkumi. Tā kā te jānāk par ļoti skaidriem tādiem kontrols arī uzdevumiem, kontrols iestādēm, to visu ir skaidri jādefinē, jāuzskaita un jāparedz konkrēti pasākumi šādās situācijās. Tāpat ir jānosaka precīzi termiņi, kuru laikā ir jārīkojas. Kad arī uh, tad eh, komisija ziņot parlamentam par panāktajām izmaiņām. Man arī pāris jautājumi. Pirmkārt, vai šo sistēmu varam tādā attiecināt uz visa veida radioaktīvās um, starojuma izcelsmes avotiem? Parasti militārā uh, lietojums tiek atbrīvots no šāda režīma. Vai šoreiz tas tā nav paredzēts? Tas uh, būtu tad jaunums. Otkārt arī Mums ļoti interesē, lai nenotiktu līdšanējā, varbūt kļūda pie atklāšana, kāds ir šās nodevis ir pārāk zems. Paldies. Komisijas vārdā lūdzu, kāds vērs izteikties? Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par pozitīvo pieeju mūsu priekšlikuma. Drošības pamatstandarta direktīva saskaņā ar atomu nolīgumu nosaka pamatos drošības standarts, lai aizsargātu darbinieku un uh, plašāk sabiedrības veselību pret jonizēto uh, radiāciju. Tas attiec uz jebkuru praksi, kas saistīta ar jonizētās radiācijas risku. Un saskaņā ar šo direktīvu transports, par transportu jāsniedz informācija vai arī jāsaņem iepriekšēja atļauja par to. Mūsu priekšlikums aizstāja ziņošanas un atļaujas piešķiršanas sistēmas dalību valstīs, uh, pamat drošības standartu izpildēji, ar vienotu reģistrācijas sistēmu, kas ir spēkā, būtu spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Šāda pieeja palīdzētu vienkāršot procedūru, tas jau šeit tika sacīts, tas mazinātu administratīvo slogu pārvadātājiem un arī novērstu šēršļus transportēšanai. Piedāvātā tiesība akta pamatelements ir elektroniskā sistēma pārvadātāju reģistrācijai, par to bija daži jautājumi. Diemžēl nav iespējams šo sistēmu izveidot pirms regulas pieņemšanas. Tas saistīts ar budžeta procedūru. Mēs varam uh, piešķirt, eh, tērēt līdzekļus tikai tad, kad regula jau ir pieņemta. Un, lai sniegtu jums aplēsi šīm izmaksām, pat labam tās ir tādas, ka tas varētu izmaksāt apmēram vienu miljonu eiro. Un mūsu speciālisti un informātiķi centīsies šo sistēmu padarīt pēc iespējas drošāku reģistrācijai. regula pielā, piemēro pakāpenisko pieju un regula attiektos uz jebkuru pārvadātāju, kas transportē radioaktīvo materiālu Eiropas Savienības teritorijā vai arī no trešām valstīm Eiropas Savienības teritorijā. Šādos gadījumos pieprasīja no trešo valstu pārvadātājiem, protams, būtu rūpīgi jāizskata, tāpat kā tas būtu arī Eiropas Savienības pārvadātāja gadījumā. Šī regula neatiecas uz pārvadātājiem, kas transportē radioaktīvo materiālu pa gaisu un jūru. Tas jau tika minēts, un es domāju, tika minēts arī tas, ka gaisa transportam mums jau ir spēkā diezgan sarežģīta sistēma. Runājot par drošuma aspektiem, jau pastāv tiesību akti. Tā ir padomes regula par radioaktīvo uh, vielu pārvadāšanu un padomes direktīvu par radioaktīvo atkritumu un izmantotās degvielas pārvadājumiem. Un šie tiesība akti arvien būs spēkā, būs piemērojami. Izskanēja jautājums. Šie tiesību akti nodrošinās, ka Eiropas senībā ir drošs transports. Vairāki jautājumi bija saistīti ar vietējiem vai harmonizētiem kritērijiem eh, šim, šai reģistrācijai. Par to darbs padomēs darba grupā, atom jautājumu grupā turpinās, un mēs kopā ar dalībvalstīm pat laban izskatām, kā vislabāk risināt šo jautājumu. Un mēs esam tikai pateicīgi referentam par to, ka viņš kā vienu no pirmajiem punktiem ir minējis kritēriju izstā, izstrādi reģistrācijas procesam. Priekšstādātais kundze. Mēs esam gatavi par šiem jautājumiem nodot visu informāciju referentam, esam gatavi visumu no dalībvalstīm mums iesniegto informāciju iesniegt referentam. Skaidrs, ka jāizvairās no tādiem kritērijiem, kas kropļot konkurenci. Taču mēs uzskatām, ka sistēmas mērķis ir īstenošanas vērts, proti harmonizēta, vienota reģistrācijas sistēma, tā ļautu mūsu pārvadātājiem īstenot pārobežu pārvadājumus radioaktīvajiem materiāliem, un tādā veidā mēs nodrošinātu, ka transports ir drošs vai pat drošāks nekā agrāk. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Kovaču kungam vārds. Lūdzu, trīs minūtes. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a hozzásolásokat különös tekintettel a... Paldies, kolēģi, par jūsu sacīto, par jūsu komentāriem tagállamok számára, illetve a bizottság is elfogadhatónak tudja, fogja. Komisija ir jāpieņem arī mūsu piedāvātais. Es lūdzu, dāmas un kungi, Nav tulkojuma. Lai tiktu ņemti vērā visi šeit izskanējušie komentāri. Grazie, kolēģa Kovaš. Volevo solo ricordare le scadenze. Paldies, turpin priekšstādātājs. Tikai gribēju atgādināt eh, grozījumu iesniegšanas termiņus, komentāri par eh, ziņojumu ir jāiesniedz līdz 13. maijam un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2012.16. maijā, un par tiem mēs balsosim 19.20. jūnijā, un tad norisināsies eh, galīgais balsojums komitejā jūlijā. Tagad pāriesim pie Kariņa kunga ziņojuma, tāda patiesībā, tāda ir divi, skatīsim tie kopā. Tātad skatīsim kopā piekto un sesto punktu. Dosim mūsu kolēģiem dabūt vārdu, lai, eh, dabūt laiku, lai viņš izklāstītu 5 un 6 darba kārtības punktu. Vienojāmies skatīt tos kopā. Paldies! Thank you very much, Chair. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Eh, mēģināšu izteikties ļoti īsi tā tehniskās apskats noteikumi ir, protams, diezgan emocionāls jautājums, lai gan neliktos, ka mūsu komiteja tas būtu tik ļoti satraucoši, bet esmu nu ticies ļoti daudziem pārstāvjiem. Un, protams, ir ļoti daudz dažādu skaitļu un, protams, jebkurš, kas iepazīst ar šo statistiku, viens vien šaubās, vai tas tiešām tā nu īsti viss ir. Bet, nu, ir skaidrs, ka tur diezgan daudz, kas nav sakārtots savā ziņojumā. Esmu arī tieši pieskaries atsevišķiem grozījumiem, kas šos jautājumus par statistiku arī sakārto. Tad pirmkārt jautājums, cik bieži ir jāvies tehniskās pārbaudas, apskates? Arī, piemēram, traktoriem, kas nemaz nebrauc ātrāk par 30 km, un savukārt tie, kurš brauc ātrāk par 30 km stundā, piemēram, britu lauksaimniekiem tas ļoti sarežģīti, viņi arī viss skaļāk par to brēc. Um, tā kā, nu, šis drīzāk ir transporta komitejas kompetences jautājumu, kuri var runāt par atsevišķiem drošības mm, jautājumiem, ceļu satiksmes drošību traktoriem. Bet nu, mums tas varbūt nav tik tieši saistoši. Es savukārt tā galveno akcentu lieku uz visiem tiem jautājumiem, kādā veidā varētu uzlabot uh, mūsu uh, saskaņot tātad odometru kopējās uh, rādītāju par auto nobraukumu uh, mēs redzam, ka ir diezgan liels svārstības, piemēram, par 50% apvērā, apmērā. Tā kā īstenībā bieži vien netiek reģistrēta odometra rādītāja iepriekšējā gadā, un līdz to nevar to neko nolasīt. Ja būtu šāda sistēma pieņemta un dati pieejami elektroniski, tas visiem patērētājiem Eiropā nu, aiztaupītu ļoti daudz tāds jautājums par drošības, uh, ceļu satiksmes drošību, gan arī patiešām par tehnisko, autotehnisko stāvokli. Jo auto nobraukums jau nu ir tieši viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē pašu transporta līdzekļu drošību. Nu, tā kā es tieši par to arī visvairāk savos uh, grozījumos un ziņomā arī runāju. Tātad runāju speciāli uzsveru šo nepieciešamu veidot elektronisko reģistrāciju šādiem rādītājiem. Tas pats svarīgākais. Otkārt, ja mēs runājam par ceļu satiksmes drošību un um, transporta līdzekļu tehniskajām apskatēm, uh, Nu, šobrīd Eiropā mēs saskatāmies ar lielu tādu atšķirību kopumu dalību valsts starpā. Pašas tehniskās apskats jau, sāksim ar to. Ja jūs transporta līdzekli pārbaudu kādā no dalībvalstīm A, un to arī atzīst par derīgu braukšanai, tad iespējams, ka otrā dalībvalstī, B valstī, nu, to apšauba. Un C valstī vispār uzskata, ka šādu automašīnu tieši ar tiem pašiem parametriem nedrīkst laist braukt vairs. Līdz ar to mēs vēlamies atrast veidu, kā varam vienoties, saprast, izveidot šādu vienotu izpratni par atbilstību visiem tehniskiem parametriem, lai autotransports tiktu uzskatīts par tehnisku drošu. Tad, tad arī atsevišķas, protams, tā saucamās tranzītvalstis, uh, um, kurā ir ļoti daudz uz ceļiem citu dalībvalstu automobīļu. Un kā rīkoties šādā situācijā, ja auto ir reģistrēts un arī tehniski ir iegūst tehnisku apskati un mm, derīgumu termiņu vienā valstī, bet to otrā nemaz nav. Tā kā šobrīd, vai attiecīgi pārbaudas laikā neatļaut viņam. Tā kā tas jautājums, kas ir aktuāls un tas jāskatro. Te ļoti svarīgi to es vēlreiz arī uzsveru, lai informāciju varētu mēs iegūt elektroniskā veidā. Nu, un tad, protams, ir tehniskās pases, kurās ir arī katram vadītājam tā kā uz rokas, bet nu viens laiks būtu svarīgi, lai arī šāds pases būtu pieejams elektroniskā veidā. Un lai šāda informācija dalībvalsts varētu apmainīties. Tas absolūti kalpot par labāku pamatu, kādā veidā var izstrādāt kopējos standartus. Tas gan jau nedaudz pāršāva pārstrīp, tas nav īsti šis priekšlikums. Uh, Mm, tas kaut kas cits jau un vairāk. Tomēr komisija iepriekš jau arī iz to mm, norādījusi, un es arī esmu jau norādījis arī, ka nedrīkst runāt par kaut kādu diskriminējošu pieju. Piemēram, ja skatās, nu, no kurienes tad kāds izcelsmes valsts ir um, konkrētais transporta līdzeklis. Un tad Kas notiek situācijā, ja autolīdzīgs tiek apturēts uz um, ielas, uz ceļa, un tiek atzīts, ka viņam ir ļoti nopietni trūkumi? Un līdz ar to, te attiecīgi mūsu kategorijā, tur ir vesela tāda pakāpe, kur uzskat par tūlītēju apdraudējumu vispārējai um, vai nu pašam um, vadītājam, vai arī ceļu satiksmes dalībniekiem. Ko tādā situācijā tad eh, policists, ceļu satiksmes inspektors varētu darīt? Kā viņš var nodrošināt? Kas būtu jādara? Un nu, tad ir jābūt prasībai, kas pasaka. Ja tur absolūti tulītē bīstamība, tad, eh, tad ir jānodrošina pilnvaras, ka arī ceļu satiksmes inspektors drīkst, un viņam pat ir pienākums arī parūpēties eh, par to, ka uzreiz šis auto tiek novirzīts uz tālāku autoservisu, tuvāku autoservisu. Uh, un atrisina tehniskos trūkumus. Nu labi, daudz neko vairāk arī šobrīd neteikšu. Manuprāt, šis jautājums un viss šis piedāvājums ļoti interesants, bet netik daudz no pētniecības un rūpniecības komitejas viedokļa. Tādēļ es uzskatu, svarīgākais ir elektroniskā informācijas apmaiņa, jo vairāk mums ir šāda iespēja pieejama eh, informācija, jo labāk ir sistēma kopumā. Paldies! Glantes kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī Karinkungam. Ben Langen vārdā es vēlētos izteikt tagad viņa viedokli, viņš diemžēl šodien nevarēja ierasties. Ceļu satiksmes drošība ir, protams, ļoti nopietna, un tad arī tas rada mūsu politisku uzstādījumu, arī rada iekšējā tirgus atsevišķas jaunas prasības. Sāksim ar um, pers, um, viegliem auto. Uh, Tātad arī, kur mēs runājam 4, 6, 7, 8. Tātad tiek atsevišķi grozījumi, kuriem 3, 3, tātad šie pār, tehniskās pārbaudas rezultātu pieejamība elektroniskā veidā. Viņš atbalsta. Tālāk sestais, kad mēs nodam efektīvāks tehniskās apskats, ka būtu arī svarīgi, ka varam nodrošināt arī jau iepriekš uzkrāstos vēsturiskos datus. Tālāk, kur mēs runājam par septīto, um, te, kur runa par to, lai standarti būtu salīdzināmi Nu, te ir jāskatās, tas būtu pieejami, bet tāda atsevišķa apsvēruma trešajā un septītajā grozījumā, te ir jāskatās arī, kā mēs definējam, kas ir vēsturisks automobīls. Tas būtu jāskatās, tad jā, tas ir pārāk plašs šobrīd. Bieži vien vēsturiskā auto tiek vēl uzglabāt daudz labākā m, mm, kondīcijā stāvoklī nekā uh, uh, ierastie, un tas ir diezgan ļoti nopietns arī ekonomiskā daļa, pat tur 25 miljoni gadā, ko viņi rada dažādu veidu apkalpu uzturēšana, tā ka tas ir ļoti nopietni, un arī daudzās dalībvalstīs tas ir ļoti attīstīts nozars. Par devīto grozījumu arī par atsevišķiem periodiem tehniskā apskate attiecīgi pa kategorijām. 4.3. pants kur mēs runājam par arī par iespējamu tehnisko parametru noteikšanu un pārbaudi, tātad piekļuvi datiem. Te ļoti svarīgi, lai mēs nodēm OB, on-board diagnozes, um, um, ka tas ir absolūti svarīgi, lai būtu pieejama šāda informācija, lai nodrošinātu konkurences godīgu noteikumu ievērošanu. Tālāk, kur mēs runājam par N1 kategoriju, um, apzinoties iespējamos skaitiem videi, un par to, ka arī var sagrozīt, eh, piemēram, spidometrus, um, jeb kilometru tad nobraukuma uzskaiti. Tas ir ļoti svarīgi, tad noteikti šāds precīzs arī tālāk normas. Seštais pants. Te ir jānosakas konkrēti ļoti specifiskas prasības, nevis vispārējās prasības atsevišķo rezerves daļu mm, certificēšanai vai apstiprināšanai. Tikai tad, ja mēs esam ievērojuši visas drošības normas un arī, arī tajā gadījumā, ja tiek izmantotas rezerves daļas, kas neatbilst konkrētajām kategorijām pēc eh, pielaids, tad tas tur atsevišķi būtu jānosaka vēl papildus prasības. Tālāk kvalifikācijas um, prasības pašiem autotehniskajiem pārbaudītājiem. Es uzskatu, tā, ka dalībvalstīm, kuras ir noteikušo ļoti augstas kvalifikācijas prasības, arī tām jānodrošina iespēja to saglabāt par 2.4 pantu par to, kādā veidā tiek salīdzināma dalībvalsts starpā tehniskās pārbaudas prasības. Nu, te ir absolūti svarīgi, ka mēs ienodrošinām ISO standartu ievērošanu. 4.9 pants, kur mēs runājam arī par. Te droši vien tas nebija saprotami. 18. pāns, tad būtu jānosaka, ka uh, ir jānodrošina regulāra ziņošana arī parlamentam uh, no komisijas puses par konkrēto iekšējā tirgus kropļošanas nepieļaušanu. Un vispēcot vēl atsevišķu vārdu, kas ir arī jautājums par dažādu veidu um, izplūžu gāžu atsevišķo nodevu ieviešanu. Šis jautājums ir absolūti svarīgs arī domāt kā par ilgtermiņu. Nu, mēs katrā ziņā vēlētos arī, ka mēs šeit arī domājam par vēlamo efektu nodrošināšanu. Tādēļ būtu svarīgi. Um, visbeidzot, kur mēs runājam par kravas auto. Te ir atsevišķas normas, kas tieši tāds pats būtu kā arī pasažieru auto. Un Langenkungs vēlētos, ka jūs visu to arī, arī at, mm, attiecīgi pārnesat uz um, kravas auto, un tad īpaši pievēršot uzmanību piemēram, tranzītu valstīm, īpaši Dienvidvācija, kas nu, absolūti kā tranzīts daudziem. Paldies. Grazie, kolega Glante, la parola al Paldies, Glantas kungs. Vārds Krēmer kungam. Paldies, priekšstādātāji. Lielos vilcienos pievienos iepriekšējiem runātājiem. Paldies arī referentām par sagatavoto atzinumu. Tas viss man ir pieņemams, es to es atbalstu. Tomēr vēlos tikai norādīt, ka arī jau Rūpniecības komitejā nedrīkst no savas puses arī izvairīties no tiem aspektiem, kas gan liekas ir absolūti ir transporta komitejas kompetence. Tātad mēģis ir panākt labāku ceļu satiksmes drošību, un šeit ierosinātie pasākumi ir samērīgi ar mēķi. Un tieši tādēļ arī Rūpniecības uh, komitejā mums tomēr savā atzinumā ir jāskatās, vai ir nepieciešams tiešām arī visa veida um, prasības attiecina ar absolūtu visiem automobiļiem, kuriem tad vienmēr jāveic šīs tehniskās apskatas. Nu, mēs šobrīd nevaram pat pateikt īstenībā, mums nav skaidrs zinātnisko datu par to, cik lielā apmērā reāli tad eh, šāds trūkumi tehniskajā m, mm, varbūt kaut nepietiekamības noved pie reāli ceļu satiksmes negadījumiem. Iespējams, ka tas ir pat mazāk nekā 1% no daudziem visiem auto negadījumiem, avārijām būtu tieši izskaidrojams ar um, trūkumiem tehnisko apskaršu darbā. Līdz ar to es domāju, ja tas tikai mazāk par 1%, tad mēs nevaram visu to tagad milzīgo birokrātiju, ko šobrīd jau te atkal no jauna veidojam, īsti pamatot. Par pieejamību datiem. Ir, jūs sacījāt, ka vajadzētu tiešām nodrošināt, lai arī šīs tehniskās pārbaudas vietas nodrošina šo datu pieejamību elektroniskā veidā, un ka šo datus tad arī varētu vēlāk citu pārbaudīt un izmantot. Bet atkal, ja mēs nodrošinām, vai šo pārbaužu datu atbilstība ir vispārēji atsevišķo kategoriju atbilstībai, nu te pirmkārt jau jāskatās, vai konkrētais transporta līdzeklis vispār ir, nu, drošs vai nav drošs, atsevišķi un neatkarīgi arī no vai atbilst vai nebilst konkrētai kategorijai. Pirmkārt jau, īstenībā ceļu satiksmes noteikumi ir absolūta dalībvalstu kompetence, un mēs nevaram šeit parlamentā atzinumā ierakstīt, kurā brīdī autoinspektors drīkst absolūti bloķēt, nepieļaut tālāko transporta kustību, transporta līdzekļu kustību, pasakot, ka nu, tas nav iespējams. To mēs Eiropas parlamentā nevaram noteikt. To nosaka dalībvalstis. Tad vēl kravu pārvadātāji, ekspeditori. Nu, iespējams, ka viņi brauc ar tājiem auto, uh, kravas auto, uh, kas viņu dalībvalstīm austrumos varbūt ir pieejami, bet Vācijā, nu, iespējams, ka tas viņam izrādīsies vienīgais brauciens, jo, ja viņi saprot, tad, protams, ka viņam neļauj vairāk to atkārtot. Un es domāju, ka šādiem stingriem noteikumiem, striktiem noteikumiem būtu, nu, tāds attīrošais spēks vispār ir iekšā tirgū. Tālāk es nedomāju, ka mums vajadzētu īpaši šeit vēl runāt arī par um, motoroleru un um, mopēdu iekļaušanu Galgalā šeit jau tehniskais um, prasības un, protams, tas ir kā arī varētu attaisnot, jā, vēl šādu prasību iemērošanu, arī vēl uzlabot ceļsaknes drošību un tam līdzīgi. Bet atkal, vai mums tiešām ir šādi zinātniskie dati, kas pasaka, ka papildus noteikumu ieviešana, kas nosaka arī absolūti saistošas tehniskās apskats arī mopēdiem, uh, ka tas tad arī uzreiz samazinātu šādus uh, avāriju skaitu. Es baidos, ka tas tikai rada papildus birokrātiju un īsti nekādā ziņā ceļu satiksmes drošību neuzlabo. Es arī vēl sagatavošu atsevišķu arī grozījumu, kas papildinās, bet nekādā ziņā nenāks pretrunā ar jūsu uzstādījumu, tikai papildinās. Kādā ziņā paldies un kādā ziņā šis ļoti labs atzinums, kuru es kā arī komitejas loceklis varu atbalstīt. Paldies. Grazie, kolēģi. Paldies, cienījamies kolēģi, eh, Praudikungam vārds. Eh, Ir liels paldies. Vēlētos vismaz jau pateikties referentam eh, Kariņkungam, un es vēlējos uzsvērt faktu, ka ļoti bieži tieši uzvedības jautājums ir tas, kas ir vissvarīgākais. Jo ko tad mēs vēlamies nodrošināt? Mēs vēlamies nodrošināt, lai eh, tas, ko mēs šeit darām, tas eh, palīdzētu nodrošināt stabilitāti visā auto pārvadājumu jomā mums ir nepieciešams eh, izveidot arī kaut kādu tādu informēšanas, signalizēšanas eh, sistēmu kas ļautu jau, um, kas īpaši tādu atzīmu zīmu sistēmu uz automašīnām, kas ļautu jau pa gabalu redzēt, ka šī automašīna pārvedā kaut kādu īpašu krāvu, uh, lai to varētu pareizi uh, kontrolēt. Paldies nākošajam runātājam vārds. Enākungs. Šis eh, ziņojums ir eh, dots pareizā virzienā, taču tas ir jāuzlabo. Ir daži dati, kas ir ļoti svarīgi. Tātad, eh, pirmkārt, tehniskajai apskatei datiem par tiem ir jābūt uzturētiem vai nu papīra formātā, vai elektroniski. Ja ir situācija, kā šodien turpinās, tad nevar īsti pārbaudīt, kāds ir šis uh, transporta līdzeklis. Visiem ir zināms, ka šodien detaļu uh, aprite ir reāla katastrofa. Rezerves daļu aprite ir reāla uh, katastrofa, jo uh, uh, bieži vien tā, tās ir nesaprotama ražojuma un uh, izdrājas negadījums, un tas ietekmē arī tehnisko apskati. Turklāt būtu jāsoda tie, kas turpina nodarboties ar rezerves daļu detaļu. Tie, kas krāp, tiem, kas krāpjas, jāzina, ka tad, kad viņi krāpjas, viņus gaida sankcijas un tās var būt smagas. Es domāju, būtu jāpakavēs, jāpakavēs pie diviem aspektiem. Ir minēts juridiskais pamatojums, ka katram vadītājam ir jāsako labam tehniskiem stāvoklim savam automobiļam. Tātad vadītājam ir jābūt atbildīgam par sava transporta līdzekļa tehnisko uh, stāvokli. Es dzīvoju Kalē pilsētā un katru gadu no Anglijas vismaz divi miljoni kravas automobīļi uh, dodas uh, pāri, tātad uz Eiropu. Uh, Un eh, ir ļoti daudz eh, kravas automobīļu šoferu, kas manā pilsētā ir spiesti pakavēties, tāpēc, ka viņu automobīļu tehniskais stāvoklis nav pieņemams. Taču, ja viņi pretosies eh, šā, šādai praksē, ka viņam jābrauc ar šādu automobīlu, tad viņus vienkārši atlaidīs no darba. Tātad, patiesībā atbildībai jābūt īpašnieka, nevis vadītāja kompetencē. Runājot par uh, diskrimināciju pamatoties uz valsts piedarību. Es te negribu ieslīgt detaļās, taču es aicinātu komisiju paciemoties Kalē pilsētā un paraudzīties uz kravas eh, automobiļiem un kuģiem, kas dodas pārlamažu šaurumam. Un viegli vien jūs konstat, konstatēsiet, kuri automobīļi ir labā tehniskā stāvoklī un kuri ne. Es vairāk par to nestāstīšu, no kurienes tad šie transporta līdzekļi nāk, taču ir vērts nonākt, paskatīties uz vietas, un tad jūs paši izdarīsiet savus secinājumus. Paldies! Grācie! Paldies! Vai komisija vēlētos ko piebilst? Jā, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze par šo iespēju un apsveicu jūsu komiteju un, protams, arī jūsu referentu par eh, to ļoti iespaidīgo darbu, ko jūs esat paveikuši pie šī eh, ļoti tehniskā un reizēm tiešām emocionālā temata. Un Mēs to esam cenšies aplūkot ļoti neitrāli un pievienojuši dažus elementus, kas tiešām varētu pievienot vērtību. Un es domāju, ka tieši jūs komitejas eh, pienesums varētu šādu pievienoto vērtību sniegt. Un mūsuprāt, visi grozījumi, kurus piedāvā referents, ir tādi, kurus būtu vērts atbalstīt. Eh, Dažos gadījumos, un, protams, ņemot vērā lielo uh, uzsvaru, ko referents liek uz IT uh, rīkiem. Šeit mēs uh, būtu tādi piesardzīgāki attiecībā uz dažiem aspektiem, piemēram, elektroniskās informācijas uh, platformas izveidošana starp dalību valstīm. Tā joprojām vēl nedarbojas kā tāda, tā kā tas tekstā būtu jāuzsver. Taču virkne lietu vēl nav panāktas. Visumā mēs varam atbalstīt visus tos elementus, kas eh, liek, tiek likti priekšā. Tālāk eh, punkti, kas izskanēja diskusijās, burtiski pirms pāris minūtēm. Es gribētu teikt, jā, patiešām ir jāturpina strādāt pie eh, vēsturisko transporta līdzekļu definīcijas. Mēs to darām ļoti aktīvi un darām to transporta komitejā arī dzanu. Inspektoru kvalifikācija. Daži deputāti ir teikuši, ka šī sadaļa būtu jāstiprina, īpaši runājot par atsauks, atsauks noteiktiem standartiem, piemēram, ISO standartiem. Tas arī būtu saskaņā ar e, šo priekšlikumu. Par to, kā iespējams turpmāk uh, palielināt īpašnieka atbildību. Lūk, jūsu kolēģis no Kalē tieši par to runāja. Tas tekstā jau ir, bet uh, mums gan nav problēmu, ja jūs vēlaties uh, šo tekstu padarīt stingrāku. Jo šis elements ir ļoti svarīgs. Un ar citu uh, saistīts, saistībā ar to es vēlētos, lai jūsu ref referents atzītu uh, krāpšanos ar odometru rādītājiem. Ir jābūt attiecīgiem sodiem, uh, kas būtu saistīti ar šādu veidu krāpšanu. Vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to. Mēs tiešām vēlētos šeit ļoti stingru, mm, tātad izteiksmes formu, uh, jo eh, mēs tiešām padaram vienu otru transporta līdzekli bīstam šādā veidā uz ceļa. Vēl daži aspekti, ko minēja daži deputāti. Jā, mums ir pilnīgi skaidri pierādījumi par diviem aspektiem, kas nav saistīti ar eh, komisijas eh, mērķi pārmērīgi sarežģīt sistēmu. Taču ir pietiekoši daudz pierādījumu par to, ka daudzi transporta līdzekļi, ka vecāki transporta līdzekļi e, potenciāli izraisa, nu, ir vairāk avāriju bīstam. Un tiešām mm, ir daudz aspektu, kas ir saistīti ar transporta līdzekļu vecumu. Un tādēļ transporta līdzekļi, kas ir vecāki par 6-7 gadiem, Šeit vajadzētu uh, tomēr uzlikt par pienākumu veikt periodisko tehnisko apskati vismaz vienu reizi gadā. Tālāk attiecībā uz uh, tātad divriteņu braucamajiem, uz motocikliem, mopēdiem un tā tālāk. Uh, motocikli kļūst arvien sarežģītāki, arvien vairāk tie ir aprīkot ar elektroniku un uh, veicot nelaimes gadījumu navārī pētījumus, e, mēs esam nonākuši pie secinājumu, ka īgadēja e, tehniskā apskate arī motocikliem ir ārkārtīgi būtiska, lai uzlabotu drošību uz ceļiem, un tas nāk par labu visiem. Ar to vēlētos pabeigt savu komentāru. Mēs uh, visnotaļ atbalstam šo ziņojumu daudz grozījumu tiešām uzlabos tekstu. Paldies! Paldies! Tālāk eh, Kariņkungam eh, noslēguma vārdiem vārds. Jā, paldies. Komentāros visvairāk es, protams, gaidīju konkrētus grozījumu priekšlikumus. Uh, Iespējams, ka šeit mūsu grupā šeit nav tik ļoti atšķirīgu, politiski atšķirīgu viedokļu kā citās dalībvalstīs. Varbūt uh, uz to vairāk uzstāj kāda viena dalībvalsts, bet nu, tā ir laba zīme. Un šeit uh, es tiešām varēšu iekļaut dažas ļoti vērtīgas piezīmes. Daži komentāri par komisijas teikto. Uh, Komisija izteica brīdinājumu par uh, elektroniskās uh, informācijas apmaiņas platformu. Tur jau tā lieta, tāpēc, ka tas nestrādā, mums vajadzētu to uzsvērt mūsu ziņojumā, mūsu atzinumā, ja mēs no parlamenta puses neizdarīsim zināmu spiedienu, tad no kurienes, nu, tas pareizais grūdienis nāks. Tādēļ es to vēlētos paturēt ziņojumā. Eh, tālāk vēl kāds komentārs par e, juridiskiem sodiem 19. pant 2. punkts, kur ir runa par periodiskajām tehniskajām apskatēm. Nu, tas ir tāds filozofisks aspekts viens veids, kā uh, panākt to, lai cilvēki ne, neviltotu odometra rādījumus, varam ieviest ļoti stingru likumdošanu. Bet Vēsturiski, kad mēs apskatāmies, kāda ir attīstīsies Eiropa, nu, tad smagi sodi nevienmēr attur no sliktu darbu darīšanas. Tā kā varbūt uh, vajadzētu novērst iespēju uh, veikt šādus sliktus darbus, jo, eh, ja uh, jau būs šī elektroniskā informācijas apmaiņa, tad neviens vairs negribēs uh, nevienam maksāt par uh, bezjēdzīgu manipulāciju veikšanu. Jo šādas informācijas pieņ, uh, pieņemš, uh, pieejamība vienkārši padarīs ekonomiski neizdevīgu šo te vēlmi uh, viltot odometra rādītājs. Tālāk, kā ar atbildībām īpašnieks uh, autovadītājs. Nu jā, šis ir vērtīgs punkts. Viņiem abiem ir, zinām, atbildība, jo gal galā, satiks, bet satiksmes negadījumu var izraisīt autovadītājs, nevis īpašnieks. Nu, kaut kā vajadzētu to šeit varbūt atrisināt. Es saprotu, ko jūs gribējāt teikt. Paldies! Paldies, Kariņa kungs. Vēlētos atgādināt, ka grozījumu iesniegšana ir 31. marts pusdienlaiks, 21. Eh, marts, es atvainojos, un eh, plenārsēdē mēs tos iztīsim jūlijā. Tālāk, Tojas kundzes ziņojums un vārds arī pašai referentei. Paldies, priekšsēdētāji! Man prieks eh, iepazīstināt jūs ar šo institīvu ziņojumu. Acīm redzot, mums nav pietiekoši daudz laika tāda veida ziņojumiem, un, protams, ka detalizēt mēs to tagad neizskatīsim, bet es jūs iepazīstināšu, tik, iepazīstināšu tikai ar uh, pašu būtiskāko informāciju. Tā kā es strādāju kopā ar eh, daudziem kolēģiem, eh, tad viņi, protams, varēs sniegt arī savu pienesumu. Un jāsaka, šī tēma vispār ir tēma, kas eh, būtu pelnījusi lielāku uzmanību no institūciju puses. Vēlētos atgādināt, ka iepriekšējā sasaukumā parlaments pieņēma lēmumu šajā sak sakarā. IMCO komiteja ir strādājusi pie līdzīgiem jautājumiem. Šis jautājums ir saistīts arī sociālo ekonomiku. Un te nav runa tikai par eh, kooperatīviem, ir vēl arī dažādas citas interesētās puses, citi uh, nu, tā teikt, kolektīvās darbības eh, formas, kas eh, iesaistās ekonomiskajā mm, pasaulē, veids kaut kādu ražošanu, sniedz pakalpojumus un sniedz savu ieguldījumu labklājības eh, pieaugumā, bet šāda veida uzņēmumi ir ārkārtīgi specifiski. Viņu mērķi ļoti bieži uh, ir saistīti, vai viņu darbs ir saistīts ar darba uh, vietu uh, radīšanu. Te, tas viss ir saistīts ar sociālo uh, dimensiju. Un, uh, protams, ka uh, lielā mērā šo uzņēmumu darbību saistīta ar solidāru darbību. Uh, Varbūt, ka uzņēmēja darbības veikšana, peļņas gūšana, protams, arī ietilps šo uzņēmumu darbības jomā, bet šeit sociālajie aspekti ir daudz svarīgāki. Eh, cerams, ka mm, šis eh, ziņojums tiks atbalstīts parlamentā, jo, to saistīt, jo ar to var saistīt daudz dažādas pasākums. Eh, viceprezidents Barņē par to jau runāja. filone nuovo perché di economia sociale tanto si. Eh, mēs varētu arī pavērt eh, tam visam jaunam, jaunu šķautni. Mēs runājam par sociālo ekonomiku, bet eh, vajadzētu kādus konkrētākus priekšlikumus no parlamenta puses. Šis dokuments ir konkrētāks, un mēs ceram, ka komisija pievērsīs tam lielāku uzmanību ka tā būs konkrētāk savos izteikumos. Es tagad runāju ļoti vispārīgi. Un es ceru, ka citi kolēģi varēs palīdzēt un uh, mēs varēsim uh, definēt, kādi instrumenti mums ir vajadzīgi priekš šiem kooperatīviem un ka komisija veiks uh, eh, savu darbu no savas puses. Tātad ziņojums runā par kooperatīviem un to lomu krīzes apstākļos. Eh, šie te eh, kooperatīvi, kas veic noteiktus eh, pa, pakalpojumus, kas darbojas sociālajā jomā, kas ražo noteikts preces. Un mēs skatāmies, kādu pozitīvu lomu tie var spēlēt spēlē šajā krīzes laikā, vai šie kooperatīvi drīzāk ir problēma eh, vai iespēja. Kooperatīvu ir ļoti daudz eh, Eiropas Savienībā, es tagad nelasīšu cauri visus šos ciparus, bet kooperatīva, kas sniedz uh, preces un pakalpojumus, tātad industriālie kooperatīvi sastāda 5% no IKP. Tā kā šis fakts mums būtu jāatzīst. Bet vēlētos vērst jūs uzmanību vēl diviem citiem aspektiem. Ir arī šie te sociālā rakstura kooperatīvi, un izskatās, ka viņi ir ļoti labi krīzē pretoties spējīgi. Cipari rāda, ka nodarbinātības līmenis viņiem ir saglabājies, arī produktivitāte ir palielinājusies krīzes laikā. Tātad, neskatoties uz krīzi, šie uzņēmumi ir spējuši pārvarēt visu šīs problēmas. Uh, šie kooperatīvi ir parasti sakņoti ļoti cieši vietējā sabiedrībā, vietējā kopienā, uh, Un tas varbūt arī ir viens no šādiem faktoriem, kas veicina to izturību. Ir eh, veikt arī virkne pētījumu par šādiem kooperatīviem un jāsaka, ka izaugsmas līmeņi šiem kooperatīviem ir uh, augstāki nekā laikos, kad ekonomikai klājas labāk. Mēs zinām, ka uh, krīzē parasti visvairāk cieši jaunieši un sievietes, un varbūt tieši uh, šīs iedzīvotāja grupas izmēģina rokas un izmēģina savus spēkus darboties kaut kādās alternatīvās, eh, ko, alternatīvās formās, piemēram, kooperatīvos jo, ja ir krīze un viņi grib tur, eh, un kooperatīvs grib izdzīvot, viņiem ir jāpielāgojas. Daudziem kooperatīviem ir labas prakses, labi produkti. Un viens no uh, pasākumiem, ar ko varētu uh, apkarot, piemēram, vai novērst bankrotu, būtu mēģināt rast kādas jaunas kooperatīvas uh, ražošanas formas. Itālijā ir ļoti daudz kooperatīvu, bet e, izrādās, ka arī citās valstīs tāda ir un nemaz. Un es biju pārsteigta uzzinot, kur, e, ka kooperatīva kustība ir tik izvērsta. arī pārvaldības eh, formas un, un, un tam līdzīgas lietas ļauj eh, kooperatīviem labāk eh, piemēroties un izvairīties no bankrotiem. Tā kā parlaments ir uzsvēris, ka vispirms vajadzētu aplūkot uzņēmumu restruktūrizācijas iespējas. Lūk, tieši kooperatīvi jautājums būtu viens no jautājumiem, ko būtu vērts izskatīt. Šķiet, ka esmu pārkāpus jau savu laika limitu, mēs par to tā teikt laikam piemirsām, bet man vēl pāris minūtes. Vēl kāds punkts. Es skaidroju, cik ļoti svarīgi ir šī tēma. Un ko būtu izdarīt visvarīgāk, būtu visvarīgāk iezīmēt, lūk, šos te e, nepieciešamos instrumentus, vai būtu kāds finansējuma atbalsts, vai kādi īpaši instrumenti, vai pilotprojekti. Tātad iezīmēt šos te turpmākos soļus ir daudz veidu, kā var garantēt nepieciešamo kapitālu šāda veida darbībai. Bet tad, kad sāksim skatīt grozījumus, tad laikam runāsim par to visu konkrētāk. Paldies. Turpina priekšsēdētāja Kančana kungs uz trim minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, Patricija sacītājs jau pilnīgi visu izklāstīja. krīzes apstākļos saprotu, kāpēc parlamentam un komisijai būtu jāinteresējas par šādiem kooperatīviem. Es gribētu uzsvērt vienu lietu, kur mums jābūt piesardzīgiem. Es tiešām iestātos par iniciatīvu veidošanu, lai veicinātu šādu veidu integrētavo, integrējošo darbu šādiem kooperatīviem. Tas būtu svarīgi gan šodien, gan vēl tuvākajos mēnešos. Taču jāpaturprātā arī pagātne. Un jānodrošina, ka šāda veida Sistēma negrauj uzņēmē darbības pamatnoteikums. Man būtu šādas bažas sociālā ekonomika, šāda veida uzņēmumi varētu mazināt konkurēt spēju. Tās nav tikai vienkārši bažas, jo ko tādu mēs jau esam pieredzējuši pagātnē kā aiz šīs sociālā kooperatīva slēpjas nepieļaujama prakse. Tad nebūtu jāmazina pozitīvais politiskais skatījums. Es domāju, ka elastība un mūsu plašā pieredze kooperatīvu sistēma varētu nodrošināt turpmāku traumatisku pieredžu nepieļaušanu. Apvienojot uzņēmē darbību ar eh, strādājošiem un šo tā sociālā kooperatīva garu, kas uzsver šai dokumentā, varētu sniegt eh, labu, lielu labumu, svarīgu ieguldījumu lai beigu rezultāts varētu sniegt atbildi daudziem uzņēmumiem, kas šodien saskars ar lielām grūtībām. Paldies! Grācija, kolēga Kančāla! Paldies, Kančam kungs! Prodīja kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties mūsu kolēģei Patricijai Tojai par viņas darbu pie šī dokumenta. Pilnīgi piekrītu par to, ka šim tematam būtu jāpiešķir liela uzmanība, jo mēs runājam par uzņēmumu sociālo atbildību. Mēs runājam te par personas apvienībām, sabiedrībām, nevis kapitāla sabiedrībām. Un šādas sabiedrības varētu uh, tiešām būt jūtīgāks attiecībā uz sociālo labu. Taču uh, šie uzņēmumi arī nav gluži aizsargāti pret kapitalizāciju. Un es domāju, mums būtu jāvērš uh, kooperatīva asociācija atbildība, eh, uzmanību uz viņu atbildību. Vairākas asociācijas ir izveidējušās, te es runāju par Itāliju, piemēram. Šādas asociācijas ir veidotas uz politiskiem pamatiem, tās uh, pārgrupēja mazākus eh, kooperatīvus, sagrupēja tos Ja nav šīs asociācijas, varētu padarīt atbildīgākas, proti visi šie uzņēmumi būtu jāpārvalda saskaņā ar vispārīgiem principiem, proti uzņēmumu sociālo atbildību, Un no institucionālā viedokļa šī atbildība ir jāveicina. Tas nāk par labu visai sabiedrībai. Paldies! Paldies, pradīkums! Saka priekšstādātāji, tagad dod vārdu komisijai. Ja ir kāds pārstāvs, kas vēlētos izteikties. Thank you, President. My... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Joka Mīdis, kungs, es runāju uh, eh, uzņēmēju darbības ģenerāla direktorātā. Tur ir viena nodaļa, kas nodarbojas ar sociālo ekonomiku. Uh, konkrētāk ar kooperatīviem, nu jau veselu 20, pār par 20 gadu garumā. Vismaz pēdējo desmit gadu laikā mēs uzskatījām, ka esam izstrādājuši tādu politiku, kas mūsdienās kooperatīviem garantē godīgus noteikumus, ja tie tiek salīdzināti ar tradicionālajiem kapitāla uzņēmumiem. Tojas kundzes ziņojumā iekļautas visas jomas, kurās vēl ar vienu varētu nākt klajā ar priekšlikumiem par jaunām idejām. Un mēs saprotam, ka šīs ziņojums vairāk vērs uz uh, dalību valstīm, un, protams, komisija ir gatava sniegt savu atbalstu šo pasākumu īstenošanā. Esam gandarīti par to, ka Eiropas parlaments ir gatavs mums sniegt atbalstu, morālo atbalstu šo pasākumu īstenošanā. Un būsim priecīgi sadarboties ar Tojas kundzi saistībā uz dažādām idejām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš aknē atvainojiet, saka priekšsēdētāji, nu dienu. Tojas kundze, jūs taču vēl vēlējāties izteikties, es atvainojos, lūdzu. Jā, pavisam īsi, saka Tojas kundze, vēlos pateikties kolēģiem, kas šodien izteicās, pateicos jau iepriekš tiem kolēģiem, kas uh, uzlabo šo ziņojumu, ziņojums, protams, ir jāuzlabo. Nu, ir zinām ierobežojumi, tomēr šis temats ir mūsu uzmanības vērts. Es gribētu sacīt, ka arī es esmu gatava sadarboties ar komisijas, pat aicinātu komisiju vēl vairāk stiprināt savu struktūru. Jūs jau daudz esat darījuši, protams, taču eh, šie pasākumi arī ir uzskatāmi par eh, sociālajiem uzņēmumiem svarīgiem. Un šo pasākumu īstenošana uh, ir nepieciešama sociālajiem uzņēmumiem un arī darba vietu izvedēm Eiropā. Un arī mēs nāksim klājā ar saviem priekšlikumiem komisijai. Paldies! Paldies, saka priekšsādātāji, šīs debats arī esam noslēguši, saka priekšsādātāji. Grozījuma iesniegšanas termiņš atgādināšu ir 20. Uh, 5. Mars, martā, tāpēc tam aprīlī balsosim un plenārs sēdē, tad tas tiks skatīts jūnijā. Esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Un tagad pamatojoties uz 70. pāntu, 4. punktu ar reglamentā. Mēs uzklausīsim informāciju par trialogu. Tad atgrieziskā saite ar pašlaik notiekošiem trialogiem. Vārds Kraits man kungam par 5 minūtes. Paldies priekšsēdētāji. 29. janvārī norisinājās trialogs, mēs apstiprinājām vairākus, apstiprinām vairākus jautājumus, tā par budžeta resursu piešķiršanu Eiropas parlaments piedāvāja 60%, padomu 65%, atšķirība nav tik liela. Es, šī atšķirība nav liela, domāju, panāksim vienošanos. Plašais jautājums bija saistīts ar administratīvo slogu. Eiropas parlaments vēlas samazināt administratīvo slogu, bet padome ir paplašinājusi uh, divus regulējušos administrīvos līmeņus. Tā ir īpaši problēma zaļajiem, jo tagad norisinās sarunas, vai abi šie priekšlikumi tagad būtu apvienojami vai nē, bet nu, tur varētu būt problēmas. Īpaši problēma mums ir ar ilgtermiņa um, instrumentu un saikni ar apvārsnes 2020. Apvārš, um, parlamentu un padomes nostāja šai ziņā ir līdzīga. Tātad kosmē ir jāatbilst apvārstas 2020 ietvaram. Sarunas, domājams, drīz noslēgsies, taču neredzēsim, kāds būs rezultāts. Eiropadomi pauda bažas par to, kosmē un apvārs 2020 varētu pārklāties. Un tas eh, tikai veicinātu uh, administratīvo slogu, delģētajā akti un komitoloģiju. Šis bija jutīgs jautājums. Tas ir jārisina politiskā līmenī. Eiropas parlaments sakoja komisijas priekšlikumam attiecībā uz eh, mērķa kartē, īpašiem mērķa grupām un padomi ir īstenojuši šo prasību. Regulā paredzēts, regulējumi paredzēts stiprināt turismu un atšķirības ar abām institūcijām šai ziņā nebija ievērojams. Tehnisko grupu esam īstenojuši, tā turpina savu darbu, un nākošais trialogs ir paredzēts 9. aprīlī Problēma ir tāda, ka tehniskās grupas vēl nav pabeigušas. Ja nebūs pabeigušas vēl savu darbu, tad uh, šis 9. aprīlis varētu tikt pārlikts uz vēlāku datumu. Šāds ir mans ziņojums par kosmi. Esmu pārliecināts, ka nonāksim pie vienošanās gan ar padomi, gan ar komisiju. Paldies! Paldies, Kreitsman kungs, par jūsu sniegto informāciju. Tagad dodu vārdu Glantes kungam, kurš aizstāja Kalfinu kungu. Utilizzazione dell'informazione nel settore pubblico. Prego. Grazie. Ich bin heute der... Paldies. Es šodien, protams, pārstāvu un es tik kolēģi šodien. Bet nu ļoti labprāt. Kalvina kunga vārdā. Viņš norāda, trilogu sarunas jau sākās pagājušajā gadā decembrī. Pēc tam, kad tika arī pieņemts arī ziņojums Rūpniecības komitejām ir bijuši arī oficiālās sanāksmes uzreiz jau Kīpras prezidentūras ietvaros un pēc tam arī Irija, Irijas prezidentūras laikā. Trialogs sarunās ir izskatīts ļoti nopietni un apjomīgi teksti, un arī īpaši pēdējā 17. arī janvārī un 18. februārī. Nākamā trialoga sarunas plānots maijā. 25. maijā. Un tad ir plānots panākt arī vispārēju vienošanos par teksta galveno daļu. Te runa par nodevu iekasēšanu, par to, ka arī šī neatkarīgā iestāde, 4. pants, ko nosaka, kad arī absolūti visu to arī uzturētu un veidotu, un tālāk 11. pants, kas nav par finanšu neatkarību.